Ungārijas iestādes uh, lūdza, lai Ištvanam Ujelī tiktu atcelta deputāta imunitāte, ņemot vērā tiesvedības procedūru Ungārijā un saskaņā ar reglamentu šī prasība ir iesniegta juridisko līdzekļu.